R grupas man ir ienākuši grozījumi attiecībā uz deputātu sastāvu komitējās un delegācijās. Ar šo protokolu tiek publiskot šis saraksts. Ja līdz protokola slēgšanai nebūs nekāda iebildumi, tad mēs uzskatīsim, ka uh, deputātu saraksts ir apstiprināts.